Eiropas parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana ir noslēgta, un mēs tagad turpinam ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Par šo daļu es jums piedāvāju noteikt termiņu kandidatūru iesniegšanai līdz pulkstens 13. Tātad pulkstens 13. ir šis termiņš. Es lūdzu jūs ģenerālsekretāra vietniekam iesniegt kandidatūras telpā R00101. Tā tā ir, tā ir lielā telpa prezidentūras um, birojas, un tā atrodas Luīzes Vais ēkā. Es domāju, ka um, procedūra ir skaidra, un tādēļ pārtraucu uh, sēdi. Tā tiks atsākta pulkstens 15. Sirsnīgs paldies, dāmas un kungi! Okay. It's fine. Okay. Thank you.